Eniko Gjorī kundze savukārt stāsies spēkā, stās, stāksies, stāsies darbā kā ministre Ungārijas valdībā, un tāpēc saskaņā ar 7. pāntu 1. punktu parlamenta reglamentā šāda veida amats nav apvienojams ar deputāta amatu. Un līdz ar to viņas vieta kļūst brīva. Un šī vieta kļūst brīva kļuvusi brīva sākot ar šī gada 2010. gada 1. septembri. Tāda bija man jums sniedzamā informācija pirms plenārsēdes, un tagad nonākam pie plenārsēsīs darba kārtības apspriešanas. Pēdējais darba kārtības projekts ir jūs priekšā, tas tika apstiprināts 2. septembrī priekšādātāja konferencē, un šis projekts.